izteikumi arī pierāda to, cik eh, ļoti norūpējušies mēs visi esam par šiem jautājumiem, ka jārunā gan par preventīviem pasākumiem un eh, ne tikai tad jārīkojas, kad jau ir notikusi katastrofa. Mēs to komisijā noteikti arī darīsim. Paldies! Paldies komisāra kungam. Mēs esam beiguši debats par šo jautājumu. Dargie kolēģi, tālāk mēs ķeramies pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tā ir debate par um, jautājumus, kuru jāatbild mutiski. Jautājums ir komisijai - vulkānisko pelnu radītā krīze. Περιμένουμε να καθίσει ο κύριος Επίτροπος, να μπορέσει να... Es vēl gaidu, kad iekārtosies nākamais komisārs, lai mēs varam turpināt mūsu debati. Kirija Tikau. Un es došu vārdu uzreiz jautājuma autorē Tikau kundzei. Paldies priekšsēdētājiem, paldies komisāra kungs. Simpsona kungs atvainojas par to, ka viņš nav piedal, nevar piedalīties šajā diskusijā par pelnu krīzi. Un jo arī viņš gribēja piedalīties šajā diskusijā, tomēr, diemžēl, sakarā ar pelnu radīto krīzi viņš nav varējis atlidot uz eh, Strasbūru, jo lidojums bija atcelts. Ar diskusijā viņš nevar piedalīties, tāpēc es runāšu viņa vārdā. Mūciskais jautājums par vulkānisko pelnu radīto krīzi ir ļoti aktuāls šodien, ņemot vērā to, ka joprojām traucējumi gaisa telpā turpinās. Tad sākumā notika vulkāna izvirdums, kas e, izraisīja saržģītu situāciju. Rezultātā gaisa telpa bija slēgta sešas dienas, un tagad mēs cenšamies tikt galā ar šīs krīzes sekām un finansiālā ziņā, bet konstatējam arī to, ka joprojām gaisa telpas slēgšana turpinās, un tātad krīze aktivitāte turpinās. Uh, tad kādas ir mācības, ko mēs varam izdarīt, kādas, kādas secinājumus mēs varam izdarīt pēc šī notikuma. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienības lī, līmenī ir jācenšas īstenot kaut kādas mehānismas, kas ļautu cīnīties pret šādu veidu katastrofām. Ņemot vērā, ka šeit ir bezprecedenta gadījums, arī ilgums e, nav paredzams e, mani interesē šodien dzirdēt sniegt eh, kaut kādas garantijas eh, par to, ka Eiropas Savienība spēja šādu krīzi pārvarēt, ka ir attiecīgi pēdējās nedēļās koncentrēt kaut kādi trūkumi, un šie trūkumi tiek attiecīgi kārtoti. Eh, pasažieru aizsardzības likumdošanas akti ir bijuši vitāli svarīgi, ir nodrošināts arī drošības tīkls, sanāk, saskaņā šiem likumiem pasažierim nav jānes visa finansiālā nasta. Mm, un, un, un gaisa telpas slēgšana tomēr liek mums uzdot ļoti svarīgus jautājumus par aviosabiedrībām, vai tās pilda attiecīgi visas pienākumus attiecībā uz pašiem tiesībām, vai attiecīgi visas kompensācijas tiek maksāts. Un kāds pasākums paredz komisija attiecībā uz pasažieru aizsardzību, kādas garantijas varētu komisijas sniegt, nodrošinot, ka aviācijas nozara aviolīnijas izpilda to, kas, ko paredz likumdošana. Bez tam vēl esošā likumdošana izmeklēšana ir atklājusi arī kādu nesakārto situāciju attiecībā uz trešo valstu aviolīnijām, jo attiecībā uz šīm trešajām valstīm Eiropas Savienības likumdošana neatiec, kādā veidā komisija paredz sakārtot šo jautājumu, kas nav sakārtots. Un jau krīzes pirmajās dienās mēs dzirdējām, ka aviācijas nozare ir cietusi milzīgi lielus finansiālus zaudējumus. Un jautājums ir par kompensācijas paketu aviācijas nozarē. Vai šī kompensācija ir vērsta uz dažādiem avioindustrijas sektoriem, ne tikai uz aviolīnijām, un vai šīs kompensācijas pasākumi ir ar visu Eiropas Savienības aptvērumu. Es zinu, ka atsevišķās dalību valstīs šī pieeja ir labāka, dalību valsts ir dāsnāk sniedzot atbalstu savām avio sabiedrībām. Un, ko var teikt komisija šai ziņā, vai būs vienlīdzīgi spēles noteikumi, vai nebūs nevienādība kompensācijas sniegšanā starp dalībvalstīm, vai būs vienādi spēles noteikumi. Un tagad es runāju par pašu aktuālāko jautājumu šodien, proti par uh, procedūrām sakarā ar no-flight zones, ar nelidošanas zonām traucējumi gaisa telpā vēlreiz ir izgaismojuši procedūras, kas ir saistītas ar nelidošanu zonu definēšanu. Ir bažas, ka dalība valsts ir rīkojušās pārsteidzīgi pārāk stingri, nosakot nelidošanas zonas, un lidmašīnas lidojušas augstāk nekā patreizēji ir atļauts. Dalībvalstis ir atvērušas gaisa telpu uh, dažādā veidā pēdējās nedēļās, un tas ir norādījis, ka ir nepieciešama vienāda pieeja, un nevis tāda fragmentēta pieeja, ko mēs konstatējam tagad. Un komisija, vai jūs esat domājuši par datu vākšanu, par modeļiem, kas dotu detalizētāku ainu, eh, par um, riskiem, kas attiecās uz lidmašīnām, kas lido ap gaisa eh, pelnu mēkoni. Un kā ir ar pasākumiem, ar aizliegumiem sakarā ar no-flight zonām? Lūk, tāds ir mūsu jautājums. Bez tam mēs redzējām, ka Eiropas koordinācija noteikti ar savām pozitīvām pusēm ir tīpaši rēģējot uz krīzi. Uh, Tālāk mums ir jāatzīst, ka lielākai sadarbībai ir milzīga nozīme. Te vajadzētu akcelerēt arī Eiropas vienoto debesu institīvu. Ir arī mobilitātes plāns jāaktivizē, lai Eiropas Savienība labāk varētu tikt ar, galā ar šīm krīzēm. Paldies. Tālāk nākamais runāties. Kalas kungs, priekšsēdētāja skundze, godātie deputāti. Es gribētu sniegt jums jaunāko informācija par uh, krīzi saistībā ar Īslandes vulkānu izvirdumu, un, kas mm, sasaist ar aviāciju, protams. Eiropas Savienība to mm, vulkāna izvirduma sekas ļoti smagi skāra. Vulkāna izvirdums izraisīja mm, vulkānisko pelnu izklāšanos virs lielākās daļas Eiropas, un vulkāniskie pelni. Uh, satur dažādas ļoti bīstamas vielas, kas var radīt bojājums eh, lidmašīnām. Un tāpēc eh, Nacionālās varas iestādes eh, attiecīgi pieņēma lēmumus starptautiskā līmenī un nolēma slēgt visas skartās gaistelpas. Eiropas Savienība nekavējoties mobilizējās, lai likvidētu vismagākās problēmas, ņemot vērā risinājumu situāciju un nepieciešamību pēc diferenciētākas pieejas modeļu un riska pārvaldības procedūras. Eiropas komisija eh, pieņēma 17. un 18. aprīlī lēmumu ierosināt, um, izveid, izstrādāt koordinētu Eiropas nostāju. Rezultātā sadarbībā ar nozaru un dalību valstīm tiks izstrādāts jauns procedūras Eiropas transporta ministru sanāksmē 19. aprīlī. Tas tika izdarīts un šī procedūra arī tika apstiprināta atļaujot pakāpeniski atvērt um, gaisa telpu. Uh, 20. aprīlī. Pēc šīs tūlītējās rīcības komisija nāca klajā ar ziņojumu, kurā bija runāts par eh, krīzes ietekmu uz transporta industriju. Tā saņēma transporta ministru atbalstu 4. maijā ārkārtas sanāksmē. Ziņojuma galvenais gal, centrā bija šīta krīze un eh, tas, kā risināt Eiropas Savienības vajadzības, kā tā varētu efektīvi rīkoties līdzīgās krīzes situācijās nākotnē, ja tādas rastos. Desmit pēdējo dienu laikā mēs esam redzējuši, ka pagaidām situācija vēl ir tālu no atrisinājuma, jo vulkānu aktivitāte turpinās un ir nepieciešams aizvien atkal slēgt gaisa telpu šur un tur atkarībā no gaisa, no laika apstākļiem un no tā, kur atrodas vulkāniskie pelni. Komisija garantēs, lai darbs turpinātos. 1. maijā tika pieņemta arī secinājuma, un es esmu gandrīz, ka komisija arī pirmos soļus ir spērusi. Ir panākt vienošanās 11. maijā izveidot krīzes um, apvienību un um, gal lēmums tika pieņemts uh, šobrīd un funkcionālu. Un tāpat arī šī te vienotās uh, gaistāps iniciatīva pieņēma lēmumu izveidot šo te funkcionālo gaistāps bloku koordinātoru vietu. Un uh, tas ir ļoti nozīmīgs lēmums, tāpat arī uh, 7. maijā tika pieņemts lēmums par uh, Eiropas vienotās gaisa telpas iniciatīvu. Um, aģentūra ir, um, ir uzdots arī noteikt juridiski saistošs standarts attiecībā uz šiem pelnu līmeņiem. Tāpat ir jāizpēta, kā pašreizējā Eiropas prognozēšanas sistēma varētu tikt uzlabota, lai um, veicinātu tātad labāku riska pārvaldību un izvērtējumu šādās krīzes apstākļos. Protams, būs vairāk darba. Komisija gatavojas uh, strādāt vēl vairāk un uh, 4. maija secinājumos komisija to ir arī paudusi. Paldies! Komisioner. Paldies, komisārkungs! Tālāk došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Nu, sāksim ar Marinesku eh, no PP 3 e, minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vulkāna izvirdums aprīlī norāda uzrakstīja mums to, ka Eiropas gaisa telpa nav sagatavota rēģēt korekti uz šāda veida satricinājumiem. Nebija iespējams adekvāti rēģēt. 2008. gada novembrī mēs sākām jau domāt par šo jautājumu, bet tagad attiecīgi ir noticis izvirdums un dalībvalsts ir pilnīgi negatavas un ļoti daudz dalībvalsts nav varējuši adekvāti reaģēt uz šo situāciju. Ļoti daudz ir runāšanas, un mēs redzam, ka attiecīgi tā paketa, kas 2008. gada tika pieņemta, netiek īstenota. Un, jo dalību valstis, ja rīkotos koordinēt, tad varētu ātri mēs īstenot arī vienotās mm, gaistāts iniciatīvu. Šajā gadījumā mēs redzam, ka mūsu uh, īstenošanas pasākumi tomēr nerealizēs pareizi. Mums ir jārīkos daudz ātrāk un izšķirīgāk. Protams, visi tie pasākumi, kas ir apstiprināti, tie būs noteikti ļoti pozitīvi. Vispirms eh, ir doma radīt šo funkcionālo gaisa telpas bloku koordinātoru, jo šis koordinātors eh, tātad līdz 2012. gadam darbosies un attiecīgi ļaus mums straujāk rēģēt uz gaistāvs institīvas īstenošanu. Bet um, ir arī tādas lietas, kas nav pietiekams, proti nav, nav attiecīgi reglamentēti dalību valstu pasākumi. Ļoti daudz iespējas dalību valstīm ir kavēties ar īstenošanu, un mums ir nepieciešams uh, darboties plašāk ar šo koordinātoru nav pietiekami, ir attiecīgi blokos nepieciešams kontrolēt gaisa satiksmes kontroli. Es domāju, ka nav nepieciešams šobrīd pieņemt īpašu regulu, kas ļaut mums apvienot šos blokus kopā, jo mums ir nepieciešams domāt par šīs sistēmas īstenošanu pēc iespējas lētāk un pēc iespējas ātrāk. Un uh, tās dalībās, kas iestāsies Schengenas sistēmā, tās, un tad mums vajag norglot šo situāciju līdz tam brīdim. Tālāk trīs minūtes mēs nerkungam. Paldies, priekšsēdētais kundze, paldies, komisāra kungs. Es eh, pasakos par jūsu atbildi. Ir vesela virkni jautājumu, uz kuriem atbild varbūt nebija tik skaidra, ka es to būtu vēlējies. Simpsona kungu uzdotie jautājumi norāda, ka joprojām situācija ir aktuāla, un patiesībā ne tikai uzdotie jautājumi, bet arī viņa situācija. Jautājums par to, kā e, vulkāns ir ietekmējis gan iedzīvotāju, gan avio kompāniju ekonomiku, pārvietošanās brīvību, un šeit pieminētie piemēri ir pierādījuši, ka situācija atkārtojas. Tā sākās pirms nedēļas un turpinās. Mēs e, nevaram strādāt tikai un vienīgi ar struktūra fondiem atbalstot uh, eh, avio kompānijas. Es uzskatu, ka mums ir jāstrādā daudz efektīvāk. Vēl bez tam mums ir jāstrādā ar labāku krīzes pārvaldību. Uh, šodien mēs runājam par tā saucamo, uh, par tā saucamo gaisa telpas bloku koordinatoru, un es uzskatu, ka komisijai vajadzētu ķerties pie šī darba. Uh, Tas vēlreiz pierāda, ka iesaistītās puses ir ļoti interesētas par to, lai pasākumi nebūtu pārāk strikti. Patreiz nav nekādu mehānismu, kuri viņus tiešā veidā informētu, ko viņiem darīt un kā viņiem darīt. Un arī tie pasažieri, kuri Daudzas naktas gulēja gan lidostās, gan viesnīcās, nezināja, kas ar viņiem notiks. Es uzskatu, ka vajadzētu izveidot konkrētas vadlīnijas, kurās tiktu atrunāts, ko darīt gan aviokompānijām, gan ceļotājiem. Mēs jau dzirdējām, ka bija desmitiem tūkstoši cilvēku, kuri nezināja, ko viņiem darīt. Ir ļoti daudz ceļotāju, kuri nezina, kādas ir viņu tiesības. Jautājums par trešo valstu aviosabiedrībām, uz kurām neatiec Eiropas Savienības normas. Jā, mums varbūt vajadzētu pārskatīt šos līgumus ar trešām pasaules valstu kompānijām. Varbūt, ka vajadzētu kaut kādā veidā izmantot viņu likumus, un gan jau, ka tāda eksistē arī tajās valstīs. Uh, Šajā nedēļā mēs eh, dzirdējām, ka varbūt būs jāraksta, varbūt būs eh, ieviest kaut kādas sodu sankcijas, bet es vēlētos atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Ir vesela virkne struktūra fonda līdzekļu, ir tā saucamā Single European Sky. Tas pats attiecās patiesībā arī uz dzelzceļiem šobrīd avio pārvadājumiem riktīgas alternatīvas nav. Kāpēc? Es uzskatu, ka būtu ļoti svarīgi izveidot šādu sistēmu. Tā tad darāmā ir daudz, risinājumiem ir jābūt ātri, un es domāju, ka e, tas ir ļoti nepieciešams. Un tagad vārds, ka Drāvīkungs. Un pēc tam eh, mēs dosimies tālāk. Tātad, kad Rāvīkungs. Mēsners kundze. Mēsners kundze. Mēs jau esam runājuši par vulkāna izvirdumu, par problēmām, kas radās avio satiksmē. Mēs esam šajā krīzē pamanījuši vairākas lietas. Pirmkārt, ka avio, sabied, avi, avio satiksme ir ārkārtīgi nozīmīga visam sektoram, jo ne tikai pasažieri, bet arī preces nevarēja tikt pārvadāts un, piemēram, BMW. Un nesaņēma, zinām, rezerves daļas, un līdz ar to bija problēmas ar ražošanu. Līdz ar to mums ir jādomā par visu šo te kopējo ietekmu. Un otrkārt, mēs arī pamanījām, ka Ja vairākas dienas lidmašīnas nevar lidot, tas nozīmē milzīgu krīzi avio sabiedrībām. Piecas dienas avio kompānijas teica, to vēl varēja izturēt, bet ja tas būtu 20 dienas, tad viss gaisa satiksme būtu sabrukus. Un ilgākā laikā mums ir jādomā ne tikai par uh, šiem te zaudējumiem, to saka arī par avio kompānijas, bet ja tas būtu tik tiešām ilgas, ilgāk, tad par to visu būtu jārunā. Daudz kolēģi runāja par um, to visu. Un, Mums ir jādomā par to, vai ja tika darīts viss iespējamais pasažieru labā, vai bija pieejamā informācija par uh, zaudējumu atlīdzēšanu, tā kā tas bija nepieciešams. Es gribētu vēl norādīt uz kādām divām lietām. Pirmkārt, par Single European Sky. Mums nav vienotas Eiropas gaisa telpas, un to, pēc, tas mums arī ļoti sāpīgi pietrūka. Uh, Protams, mēs nevarētu izvairīties no vulkāna izvirduma ar šo te vienoto gaisa telpu, bet jebkurā gadījumā līdz ar to pasažieriem tas labāk palīdzētu, mēs labāk palīdzētu nogādāt pasažierus galvmērķī, un tagad mēs esam iecēluši koordinātoru, viņš sāk strādāt, un es ļoti ceru, es domāju, mēs visi ļoti ceram, ka drīz mēs varēsim arī nonākt pie šīs te kopīgās Eiropas gaisa telpas. Jautājums ir, cik ilgs laiks būs vajadzīgs līdz tam. Um, Varbūt es to nevaru uz to atbildēt, bet mēs reiz jau runājām par to, ka varbūt tagad dzelzceļa sektors arī būtu guvis labumu, ja būtu kaut kāds labāks koordinācijas metods. Tas arī varētu palīdzēt, um, būtu varējis palīdzēt tam, lai pasažieri labāk nonāktu, ātrāk nonāktu mājās. Bet šajā ziņā arī bija problēmas. Un visbeidzot jautājums, vai mums ir laba krīzu pārvaldību šādiem gadījumiem. Ir institūts Londonā, un šis institūts Londonā sniedz pamatā ziņas par eh, zemestrīcēm, bet par vulkāniem tas gan nav atbildīgs. Un tas arī tika kritizēts attiecībā uz datiem, kas, teiksim, tik, bija pieejami. Jautājums ir par to, ko mēs varam iemācīties no citajiem rajoni, reģioniem pasaulē, piemēram, ASV, Indonēzijas, kur biežāk izvirst vulkāni. Uh, jo gal galā šīs valsts ir labāk sagatavotas. Varbūt Eiropā mēs ar to neesam rēķinājušies, bet mums ir jāizdara secinājumi, jo mēs esam eh, tāda mm, reģions ar augstām tehnoloģijām, mums ir daudzas iespējas. Vācijā, teiksim, tika arī pieprasīts, ka mums ir nepieciešams mm, attiecībā uz eh, vulkāniskajiem pelniem arī dažādi jauni pētījumi pētījumu, kā jūs domājat, ko mēs varam darīt, kā mēs varam uzlabot savas tehnoloģijas gaisa satiksmes ziņā, lai labāk aizsargātu iedzīvotājs. Paldies! Un tagad Lichtenbergers kundze, lūdzu. Jā, ja, herzlichen dank! Sirsnīgs paldies! Eiropas gaisa telpas slēgšana pavisam noteikti bija nepieciešams preventīvs pasākums drošības labā. Pēc tam, kad uh, otroreiz tika slēgta gaisa telpa, vajadzēja arī adekvātāk rīkoties attiecībā uz šo problēmu. Man jāsaka, ka diemžēl tas neizdevās. Ne attiecībā uz koordināciju, ne uz mērījumiem, ne uz mērījumu rezultātu izvērtēšanu, ne arī uz pasažieru mm, izturēšanos pret pasažieriem, jo attiecībā uz tiem pasažieriem, kas bija kaut kur iesprūduši. Viņi nesaņēma nepietiekam daudz informācijas, un es domāju, ka pirmajām, pirmām kārtām būtu jāuzlabo šī situācija šajā ziņā. Un es uzdodu jautājumu, kad tik tiešām būs tāda laba plāna šajā sakarībā. Komisāra kungs, vēl ir jautājums attiecībā uz finansējumu un uh, zaudējumu atlīdzināšanu avio kompānijām. Šo jautājumu atbild nav saņēmta. Es domāju, ka tas ir tāds ļoti būtisks jautājums, jo šī tēma tiek izdiskutēta ar atkal un atkal. Nu, kā tad to vispār var atrisināt? Kas tad saņems kompensāciju vai avio kompānijas un tad tās tālāk nodos šo naudu tālāk pasažieriem, biznesmeņi, kas ir eh, nokavējuši kaut kādas svarīgas tikšanās, uh, Uh, pārdevējs, kurš gaida kaut kādu rezervas daļu. Kāpēc tad tikai aviokompānijai jāsaņem kompensācija? Es domāju, ka tas viss nav pareizi, jo gal galā te ir runa par ļoti plašu mērogu ietekmi uz ekonomiku. Un tāpat arī jārēķinās ar to, ka aviokompānijas ir uh, gal galā saņēmuši arī degvielas nodokļus un dažādas citas atbalsts. Komisāra kungs, šie jautājumi ir aktuāli, un es no jums sagaidu atbildi. Paldies! Paldies! Liktenberga kundze Zīles kungs lūdzu. Es, kundze, es gribētu varbūt sākt ar, ar to, ka es gribētu pateikties eh, komisāru kungam Kalasam. Uh, par izturību tajās piecās dienās. Eh, varbūt, ka mēs varētu uzskatīt, ka pirmās divas, trīs dienas varbūt tās nebija šīs, eh, var, tā rīcība varēja būt aktīvāka, bet kopumā es domāju, ka darbs no komisāra puses bija izdarīts ļoti pareizi un arī padoms eh, lēmumi bija, kas stipri veicināja vienotās Eiropas debesu ietveros veiktos pasākums. Uh, par funkcionālo gaistelpu bloku koordinātoru pieņemšanu un, un, un Eiropas uh, aviācijas drošības aģentūras pasākumu ieviešanu un daudz citu šie pasākumi tika pieņemti ātri. Tāpatā laikā es, es domāju, ka ļoti svarīgi, ka saprotot šo spiedienu starp biznesa interesēm, politisko uh, interesi pārstāvot pasažieru tiesības un lēmumu par to, uh, kas pastāv pašreizējās likumdošanas ietvaros, ka pieņem dalībvalstis par šo konkrēto gaisa telpu atvēršanu vai slēgšanu tas tika saglabāts. Jo, ja mēs iedomātos, ja nedod Dievs notiktu kāds negadījums, tad tā situācija un uh, varbūt būtu komisija pārsniegusi savas uh, tiesības vai arī attiecīgās Eiropas institūcijas, tad būtu ļoti liels jautājums nevis par to, cik lieli zaudējumi ir biznesam, bet būtu jautājums par to, kurš ir atbildīgs par nepareizi pieņemto lēmumu, kas veicināja negadījumu, kādā konkrētā gaisa telpā Eiropas Savienības dalību valstu ietveros, un tad tā situācija būtu stipri savādāka. Līdz ar to es domāju, ka mums jāizdara secinājumi no šīs samērā kritiskās situācijas. Īstermiņā vairāk pasākumu ir veikti, kā jau es minēju, bet, protams, pasažieru tiesību jomā, ko jau pieminēja Elkvadrai kungs, vairākas lēto aviāciju kompānijas faktiski ignorēja pasažieru tiesības, un tās nenāk no trešo valstu dalību valstīm, tās nāk no Eiropas Savienības valstīm kuras principā pameta uz piecām diennaktīm savus pasažierus un īstenībā viņi būs vinnētāji viņi ietaupīs naudu kas paliek neatrisināts jautājums uh, tieši implementācijas jomā attiecībā uz pasažieru tiesībām uh, pašreiz eiropas savienībā. un vēl viens uh, izaicinājums ir ilgtermiņā par eiropas vairāku valstu nesavienojamību ar citiem transporta veidiem ar, ar eiropas centrālo daļu. paldies! <clears throat> O Kīrus Enam θα μιλήσει τώρα για... Paldies. Tālāk, Enam kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka sakarā ar šo dosie no sākuma ir jādomā par prevenciju, par apsaidošiem pasākumiem. Ja mums būs šis eh, princips, tad mēs varēsim arī rīkoties par šādiem akūtiem ekstrēmiem gadījumiem, ja mums būs attiecīgi drošības pasākumi vietā. Tāpat šo dosie, kāpēc mēs neņemam vērā uh, šos um, meteoroloģiskos matemātiskos uh, modeļus. Um, mēs runājam par dažādiem testiem, par lidojumiem, kas tika sūtīti. Ja mēs būtu ņēmuši vērā visu šo tehnisko zināšanu, apjomu modeļus un arī testa rezultātus, tad mēs varētu izvairīties no lidostu paralizēšanas. Un jārunā. Ja arī par attieksmi pret eh, patērētājiem, pret lidotājiem. Lielākā daļa li lidošā pasažieru tika atstāti novārtā un netika nodrošināta ar attiecīgām lietām. Jautājums ir komisijai, komisijai kādas eh, mācības esat guvuši un ko jūs plānojat darīt eh, sakarā šo krīzi, ja tāda atkārtosies. Paldies. Ļoti tālāk mums no EFD grupas Imbrazasa kungs divas ar pusminūtes. Prieksēdētāja kungs. Prieksēdētājs kundze, godātais komisāra kungs. Es e, nevērētos šeit atkārtoties, bet es principā piekrītu visām idejām, ko šeit izteica mani kolēģi. Jautājums par vulkāniskajiem pel pelniem, par Ejafjāla jokulu izvirdumu un par tā sekām uz, patē, uz pa klientu tiesībām ir joprojām aktuāls. Es esmu priecīgs par to, ka šī Eiropas Savienības eh, vienotās gaisa telpas iniciatīva kļūst arvien aktuālāk, un man patīk doma arī par labāku koordināciju, proti funkcionālo gaisa telpas bloku koordinoru iecelšana. Taču nevaram būt pārliecināti, ka līdzīgas situācijas pārvaldība nākotnē nebūs tikpat haotiska. Tāpēc uzskatu, ka mums vajadzētu lielāku uzmanību pievērst arī citiem aspektiem piemēram, stratēģiju izveidošanai, tādu stratēģiju izveidošanai, kurā būtu iekļauti alternatīvi transporta veidi, tieši kā jau to minēja gan kolēģi no Vācijas, gan citām valstīm. Dzelzceļš. Ņemsim kaut vai Baltijas valstis. Mēs atrodamies Eiropas ziemeļdaļā un vulkāniska, vulkāna izvirdums uh, toreiz ietekmēja tieši mūsu Eiropas kontinenta daļu, un tas aktualizēja Rail Baltica projektu. Doma par to. Es saprotu, ka citos reģionos situācija ir līdzīga, bet es nāku no Baltijas reģiona, un tāpēc šodien arī par to runāju. Uh, Es no sirds ticu, ka mums ir jāmeklē ris risinājumu, ka tādi tiks rasti, proti ir jābūt alternatīvām. Piemēram, ja no Baltijas valstīm būtu adekvāta dzelzceļa satiksme ar Poliju, mēs varētu nokļūt samērā normāli uz Rietumē Eiropu, bet mūsu dzelzceļa sistēma ir tikpat kā nogriezta no Eiropas sistēmas. Mēs zinām, ka citās Eiropas valstīs eksistē modernas dzelzceļa sistēmas, Baltijā tādas nav. Kāpēc? Es vēlētos pajautāt komisāram, pajautāt komisijai, vai ir kādi konkrēti plāni attīstīt alternatīvos transportus, piemēram, manas pieminēto dzelzceļa tīklu Baltijā. Nākamais jautājums. Vai ir pietiekama politiskā grība brīdī, kad nākotnē būs tāda pati krīze, mums būs iespējas no tās izvairīties. Paldies, tālāk de Grandes Paskuāli, trīs minūtes. Gracias, prezidenta. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, Kallas kungam. Eh, paldies eh, ka jūs esat atnācis pie mums tik vēlā vakar stundā un ka jūs uzņemties atbildību par tik svarīgiem jautājumiem. Es aiztaupīšu jums skaitļu un statistikas pieminēšanu par to, cik tas ir izmaksājis biznesiem un uzņēmumiem. Es tikai vēlētos pieminēt miljoniem pasažieru, kuri nevarēja paspēt uz savām mājām vai nevarēja paspēt uz lidojumu, kas viņus aizvest uz mājām kurš uzņemsies atbildību par to? Vai mēs te uzskatām par force majeure situāciju, par dabas katastrofu? Es patiesībā uzskatu, ka tiks izveidot advokātu konsorcija, kas nodarbosies ar šo situāciju risināšanu. Es esmu aprēķinājis, ka visas avio kompānijas kopā šajās piecās dienās zaudē 1,7 miljārdus dolāru. Vai es atvainojos, nē, tomēr, ast, jā, un tikai Eiropā vien 800 miljonu dolāru. Tā ir milzīga summa, un eh, tas pats attiecās arī uz turismu. Ietekme uz turismu nozara bija graujoša. Līgumi par pārvietošanos eh, aprīlī tiek slēgti parasti jau iepriekšējā gadā. Diagnoze, komisāra kungs, diagnoze ir skaidra. Eiropas institūcijām nav adekvātu risinājumu, instrumentu, resursu, lai cīnītos pret šādu apmēru krīzēm. Būsim kritiski, būsim paškritiski. Nekritizēsim vulkānu vai avio kompānijas vai dalību valstis, kuras slēdz telpu, viss rīkojās par vēlu un viss rīkojās, atvainojiet, gļēvulīgi. Gan dalību valstis, gan institūcijas, gan Eiropa reaģēja pēc četrām dienām un gala beigās reaģēja pasakot, ka prioritāte ir drošībā. Nu jā, protams, ceturtajā dienā prioritāte ir drošībā, pilnībā piekrītu. Mums ir nepieciešami konkrēti pasākumi šādu situāciju risināšanā. Protams, ka mums ir jāizvērtē e, drošība un e, briesmas, taču, kā jau to pieminēja slavenais eh, spāniešu, spāņu jūras braucējs, kurš zaudēja kauju. Ja mēs esam izturīgi, tad mēs gala beigās uzvaram. Es uzskatu, ka ja mēs e, būtu bijuši apģērbīgāki, mēs nebūtu zaudējuši tik liels naudas līdzekļus. Es uzskatu, ka mums ir jābūt e, savu veidu jaunradošiem. Mums ir jāizvairās no šāda veida situācijas. Es nedomāju, ka komisija vai padome vai parlaments ir atbildīgi par vulkānu izvirdumu, un tomēr mums ir jābūt gataviem uz to rēģēt. Jā, jā, la center, jā, diole... Paldies, tālākajā Lasender kundze, divas minūtes. Sí, Paldies, prieksēdētāji, skundze. Es arī vēlētos pateikties Kallas kungam par pēd viņa pēdējā laikā paveikto. Man ir sekojošs priekšlikums. Ejafjāla Jokola izvirduma sekas ir varbūt plašākas, nekā mēs to esam paredzējuši. Vismaz divās dalību valstīs tas ir samērā plašas. Varbūt tagad mazliet par secinājumiem. Vispirms, tas ietekmē ne tikai avio kompānijas, bet arī citus sektors. Neaizmirsīsim tos uz zemes, kaut vai lidostas. Un es vēlētos pateikties komisāru kungam par to, ka jūs eh, uz situāciju skatījāties integrētāk. Šeit tik pieminēta arī turisma nozara. Vēlreiz paldies par integrētu skatījumu uz visiem, kur ir zaudējuši ieņēmumus. Otrakārt, mums ir nepieciešams steidzami nozīmēt gaisa telpas bloku koordinatoru. Nezinu, kam būtu jāuzņems atbildība komisijai vai padomai. Vēl bez tam mums ir nepieciešams izstrādāt pasākums arī Eiropas gaisa telpas drošības aģentūrai. 4. maijā, kas tika lemts padomē? Mēs to nezinām. Šobrīd ir radies iespējas, ka bija dalība valstis, kuras bija atvērtākas savos izteikumos nekā citas. Tas nav labi tādā jomā kā gaisa transports. Vēl bez tam, kādas ir pasažieru tiesības, komisija ir jābūt ārkārtīgi striktai un jāpieprasa arī tā saucamo zemo izmaksu aviosabiedrībām visu noteikumu un normu izpildi, jo šīs zemo izmaksu aviosabiedrības bieži vien meloja saviem klientiem. Uh, Es uzskatu, ka 2010. E, gada budžetā vajadzētu paredzēt pilotu pētījumu par to, kā pasažieri pārvalda savas tiesības tie pasažieri, kur ir ieradušies lidostās. Vairāki no mums ir iestājušies par visai Eiropas dzelzceļu tīklu. Tā varētu būt alternatīva. Un, piemēram, Šobrīd Spānijā ir uzsākt dzelzceļa satiksme, ātrvilcienu satiksme starp Barcelonu un Madridu, un tas ir ļoti veiksmīgs risinājums. Vēl bez tam tas prasa arī elektrorisinājumu. Paldies, Senters kundze, un paldies, ka jūs ievērojat laika grafiku. Tālāk Arkina kundze pusotras minūtes. Thank you, Madam President. My particular... Paldies, priekšsēdētājas kundze. Uh, Es uzskatu, ka mums vajadzētu runāt arī par perifērajām lidostām un lidsabiedrībām, kuras jau tā ir grūtībās. Es dzīvoju uz salas. Uz salas, kura ir Eiropas perifērijā, un vēl bez tam mūsu lidosts visas varētu tikt uzskatīts par perifērām. Ir vesela virkne reģionālo lidostu, ir Danegāla, Slago, Naga, Šenena un Kerija. Uh, Ņemot vērā to, ka īrija ir sala, mums ir īpaši grūtas problēmas, e, ja šis mākonis vēlreiz nāks mums virsū. Runājot par perifērajām lidostām, es uzskatu, ka vajadzētu izveidot tā saucamo savietojamību, tātad e, perifēro lidostu savietojamību ar lielajām lidostām. Vēl bez tam ir vesela virkne līdzsabiedrību, kurām ir milzīgas finanšu grūtības un kuras knapi izdzīvoja šajā krīzē. Un atgādināsim vēlreiz, šī situācija vēl nav atrasināta. Tas nodrošinā, tas um, novedīs pie darba vietu zuduma gan aviosabiedrībās, gan lidostās. Kā Eiropas Savienība var spēlēt konstruktīvu lomu, kā Eiropas Savienība var palīdzēt finansiāli un izveidot adekvātu krīzes pārvaldība. Vēl bez tam ir svarīgi aptvert, ka patreizējā likumdošana bija pieņemta, lai lidsabiedrības neatceltu lidojumus, ja, viņa, ja tas viņām ir finansiāli izdevīgi. Bet šobrīd situācija ir pilnīgi cita. Visi šobrīd cieš lidsabiedrības pasažieri un lidostas. Kas par to ir atbildīgs? Kirjā Diron, ehitologo, ja 1,5 lepto. Paldies, pusotru minūtes Durants kundzei. E, paldies, priekšsēdētāji. E, es gribēju runāt par krīzes vadīšanas un koordinācijas sistēmu jo vulkāna izvirdums mums parādīja pavisam jaunu problēmu, kāda mums agrāk nebija pazīstama. Un tad tagad gribu runāt par savstarpējo sadarbspēju ar dzelzceļu, ka varētu kopā savietot šos divus veidus un veidot kopīgu rezervācijas sistēmu tādā veidā uh, varētu, teiksim, necies no gaisa telpas bloķēšanas, izmantot kādu citu braukšanas veidu. Uh, Un no otras puses gribu runāt arī par eh, sektoru un attiecīgo aviācijas nozari, jo šī krīze skārusi ar eh, lieliem zaudējumiem. Ļoti eh, daudziem uzņēmiem šie zaudējumi būs ļoti milzīgi un bieži attiecīgam uzņēmumam nebūs iespējams tālāk turpināt nemaz darbu, un tad ir dažādi uzņēmumi, kas attiecīgi cieš dažādā veidā, jo aviolīnijām ir dažāds izmērs. Es domāju, ka mums vajadzētu veidot kaut kāds noteikums, kas ir līdzīgi finanšu sektoram, kur obligāti vajadzētu likt ņemt apdrošināšanu, un šā, šie uzņēmumi ņemtu tad apdrošināšanu segumu, un tad Eh, attiecīgi mm, mēs rīkotos arī ar nodokļiem, kas ir arī rada nevilīdzīgs konkurences noteikums. Avio sabiedrībām ir jāsniedz kompensācija. Džurān kundze, paldies, Fosters kundze, trīs minūtes. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, mēs visi apzināmies eh, izvirduma sekas, kas joprojām turpinās. Vairāk kā 100 tūkstoši lidojumi ir atcelti, 12 miljoni pasažieru nav spējuši ceļot kā plānots, preces un eh, pārvedumi ir apturēti, uzņēmuma darbība ir apturēta un eh, lidostas ir zaudējušas milzīgas summas. 2 miljārdi eiro ir zaudējuma apjoms Eiropas aviācijas nozarei aviācijas transports ir svarīgs ekonomikai un mums kā individiem ļoti svarīga ir šī aviācijas nozara, bet pasažieru drošība ir pirmā prerogatīva. Tādējādi es atbalstu Eiropas komisijas iniciatīvu par šo obligāto pasākumu virkni un Komisija runā, ka ir nepieciešams runāt par finansu kompensāciju, kā arī par ātrāku pasākumu īstenošanu. Es uzskatu, ka valstī nevajadzētu mākslīgi atbalstīt uzņēmumu, jo jebkurš risks ir daļa no biznesa, tomēr šie apstākļi ir ārkārtas apstākļi. Mēs neesam redzējuši uh, tādu krīzi industrijai, tik milzīgiem zaudējumiem kopš 11. septembra. Dalībvalstīm ir liels finanses grūtības, tāpēc es aicinātu komisiju atbalstīt, dalībvalsts atbalstīt šo nozari, kas nevar tālāk strādāt ar šādiem zaudējumiem. Un komisija jādomā par to, kā nākotnē rīkoties ar šādām krīzēm. Vispirms aviosabiedrības ir jāiesaista diskusijās par iespējamo gaistāvu slēgšanu. Otrkārt, šī paketa tālāk jāvirza saprātīgā veidā veidā. Man joprojām ir iebildes par eh, tīkla menedžera izveidošanu vai koordinātoru izveidošanu. Es uzskatu, ka šeit ir nepieciešams vēl atbildēt uz jautājumiem, eh, kāda tad būs šī vadītāja vai menedžera loma, kādā veidā, eh, kā, kam viņš būs atbildīgs un kā tas uzlabos situāciju. Un es gaidu no komisijas būs ļoti nopietnu diskusiju pirms likumdošanas akta īstenošanas jo attiecīgi nepareiza atbilde varētu radīt vēl lielāku ļaunumu. Es arī uzskatu, ka vajadzētu paskatīties, kā rīkojas Ziemeļamerika un citas valsts, paskatīties, kā citas valsts rīkojas vulkāna izvirduma gadījumā jo mēs šeit darbojamies sakarā ar IKU noteikumiem, bet amerikāņi izmanto citu metodi par pelniem. Viņiem šķiet ir saprātīgāka, labāk izmērītāka pieeja, un varbūt mēs varētu no viņiem kaut ko mācīties. Turklāt, tad, kad eh, Eiropas Savienībā tiek pieņemti lēmumi par Eiropas Savienības gaisa dēlpas slēgšanu, tad eh, ir jā, jāizved diskusijas ar IKU valstu pārējo daļu un mums ir uzdevums izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju un vīziju aviācijas sektoram, ņemot vērā starptautisko dimensiju. Es uzskatu, ka mums vajadzētu atbalstīt pasākums, kas ir vērsts uz riska vadības uzlabošanu un eh, tālāk jākompensē tā, lai nebūtu konkurences izkropļojumi, lai būtu labas un strukturētas reformas. Paldies, Fosteris kundze. Tālāk paskas kungs divas pusminūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi. Gaisa satiksmes slēgšana pēc Īslandes vulkāna izvirduma apliecināja, ka gaisa satiksme ir ārkārtīgi jutīga attiecībā uz dažādiem apstākļiem. Te mēs varam runāt arī par sniegu, lielu vēju, miglu un uh, citām klimata anomālijām, kas rada liels grūtības avio sabiedrībām. Un uh, tieši tādēļ atbildīgās avio kompānijas uh, attiecīgi noslēdz um, apdrošināšanu, lai tas sektu zaudējums attiecībā um, gadījumos, kad ir kaut kādi negaidīti negaidīts problēmas. Un līdz ar to tās jau ir apdrošināts pasažieri tādējādi nopērka biļeti, samaksājot arī par nepieciešamo palīdzību kaut kādu ārkārtas gadījumu iestāšanās brīdī. Un es gribētu atkārtot, pasažieri būtībā samaksā avio kompānijām pērkot biļetes, lai tātad saņemt arī palīdzību ārkārtas gadījumos. Un tad avio kompānijas attiecīgi var vērsties pie saviem apdrošinātājiem, ja radušies zaudējumiem. Zaudējumi. Eiropas Savienības iedzīvotājs, kurš neizmanto avio satiksmes pakalpojumus, viņam nav nekāda sakara ar šo biznesu, un tāpēc būtu nepieņemam, ja šie zaudējumi tiktu pārnest uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Un tāpēc uh, ir pareizi, ka vairākas valdības nevēlas sekt šos izdevumus, jo ja avio kompānijas saņems kompensācijas par ierobežojumiem ārkārtas gadījumos, tad par to maksās, būtu jāmaksā viņu apdrošinātājiem saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem. Nu, vismaz tā tas ir attiecībā uz visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem, ja tie zaudē savu mājokli ugunsgrēkā vai, teiksim, vērt sagrauj jumtu. Gal galā par to maksā viņa apdrošinātājs, ja viņi ir apdrošinājušies. Bet avio kompānijas un Eiropas Savienības valdības eh, nepalīdzētu viņiem iegādāties jaunu mājokli. Kāpēc tad viņiem būtu jāmaksā par avio kompānijām eh, raduš, nodarītiem zaudējumiem? Es domāju, ka nav nekāda pamatojuma avio kompāniju uh, atbalstam, kas, ko, ko varētu sniegt Eiropas Savienības valdības vai iedzīvotāji. Paldies! Paldies Paskas kungam, tālāk vārds Gridļevskas kundzei. Tāpaņa komisāžu. Paldies, priekšsēdētais kundze, godātais komisāra kungs. Ņemot vērā EFJ jokulu izvirdumu aprīlī, Principā visā Eiropas Savienībā apstājās gaisa satiksme. Tas ietekmēja gan, pati, gan pasažierus, gan arī lidostu darbību un eh, pasažieriem bieži vien netika sniegt informācija par to, kad lidojumi atgriezīsies normālā schēmā. Vienīgais, kas viņiem tika teikts, ir slēgta gaisa telpa. Mēs nevaram nevienu vainot, vēl jau mazāk māti dabu par to, kas notika aprīlī Ejas kalnā. Un tomēr mums ir jāraugās uz to, kā Eiropas institūcijas atbildēja uz dabas katastrofu. Uh, Izvērtēsim pasažieru tiesības. Man personīgi liekas, ka institūciju rīcība bija neadekvāta un stipri novēlota. Patiesībā veselā virknē lielo lidostu valdīja haoss. Neviens nezināja, kad atsāksies lidojumi, un es uzskatu, ka mēs nedrīkstam šo lietu tā atstāt, un tas ir ļoti liels kauna traips komisijas sajā. Es vēlētos zināt, kāda ir komisijas plāni, piemēram, ja nākotnē Eif Jāla Jokula vulkāns turpinās rīkoties tāpatās. Ja šāda pati paralīze vēlreiz piemeklēs aviācijas sektoru, ko darīs komisija? Vai komisija domā uzlabot pasažieru informētību līdzīgā situācijā? Ko komisija ir plānojusi darīt? Slepto. Danielis Kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Divu lielo lidostu slēgšana vakar Londonu un Amsterdamu e, sakarā ar vulkānu peldiem atkal, atkal mums rāda, ka tas, kas e, notikās aprīlī, tas nebija ārkārtas gadījums, tas vēl turpināts, kad ir iespējams arī nu, turpinājums un atkārtojums šim gadījumam. Un tāpēc mūsu debata šodien ir ļoti svarīga. Mēs šobrīd eh, esam ieejam ļoti sarežģītā ekonomiskā periodā. Mums avio nozare ir ļoti sarežģīta situācija. Līdz sabiedrībām ir ļoti grūti nes šo zaudējumus arī darbiniekiem. Ir grūtības 400 miljonu dolāru ir zaudējuma summa katru dienu aviolīnijām. Tad mūsu rīcībā ir jābūt instrumentam, kas ļautu attiecīgi izvērtēt krīzi un reaģēt uz to Eiropas Savienībā. Vajadzētu izmantot visus datus, kas ir mūsu rīcībā, visu informāciju, kas mūsu rīcībā ir Eiropas Savienības līmenī. Šādas situācijas um, haotiskums un atkārtošanās risks ir patiesi, un tāpēc eh, Eiropas Savienībā mums ir jāmāk iejaukties koordinētā veidā, saskaņotu rīcību ir jāizvērš, lai novērstu dažādas grūtības, ar kur sastopas tagad nozara un pasažieri. Paldies, eh, Galager kungs, pusotras minūtes. Priekšsēdētāji. Arī īrijai ir nepieciešams lidot uz kontinentālo daļu, un mūsu pasažieriem ir bijušas milzīgas grūtības, pat vairāk nekā citā valstī. Es eh, šodien uh, braucu ar prāmi, no sākuma ar prāmu uz Velsu, pēc tam uz kontinentālo daļu un tālāk ar vilcienu uz Strasbūru. Tā es ceļoju uz šeieni. Un jāsaka, ka daudziem īriem ir bijis jāceļo tieši tādā veidā. Ir noteiktas trīs lidošanas zonas, pamatoties uz riska raksturojumu, bet jāsaka, ka Tagad vairāk kā 300 tūkstoši lidojumu stundas tomēr ir notikušas pēdējā laikā. Tas ir ļoti labs risinājums, bet tomēr ir nepieciešams strādāt vēl vairāk. Es atbalstu arī Eiropas vienoto debesu institīvu un Madrids institīvu februārī nosaka arī ceļa karti. Uh, Eh, kas ļauj mums tālāk virzīt šo vienoto Eiropas gaisa telpas institīvu. Es ļoti ceru, ka eh, komisija būs šis institīvas eh, priekšgalā. Eirokontrols loma arī ir jāizanalizē, ir jādod pastāvīgas pilnvaras un nevis koordinējoša loma, ka tā ir, kāda ir tā ir tagad. Vakar Īrija un Lielbritānija ir parakstījušas vienošanos, tās kopā strādās, lai cīnītos pret šāda veida eh, katastrofa. Mums tiešām gaistāpai nav robežas, un šī epizode mums atgādināja par to, ka dabas spēkiem nav robežu, un tāpēc ir nepieciešama kopīga gaisa telpas politika, un Eiropas Savienības loma ir jāstiprina šajā jomā. Paldies, Balčutis, pusotras minūtes un lūdzu cenšties runāt saskaņā ar reglamentu laiksiņā. Tos pasiekimies. Paldies priekšsēdētājiem. Vulkāna izvirduma sekas izjūta transporta sistēmas visā Eiropā, un vairāk nekā 100 tūkstoši lidojumu ir tikuši atcelti, un sekas izjūta vairāk nekā 10 miljonu pasažieru. Sekas bija ārkārtīgi sāpīgas. Austruma Eiropas valstīm, jo Austruma Eiropas valstīs nav alternatīvu transporta līdzekļu, tās bija izolētas, un tas atkal vērš mūsu uzmanību uz faktu, ka mums ir nepieciešama labāk transporta tīkla pār Eiropas tīkli, mums ir nepieciešams radīt šādu sistēmu, tā ir ārkārtīgi nozīmīga arī preču transportam, tāpat arī pasažieru transportam, un tāpēc mums ir nepieciešams efektīvs funkcionējošs pasažieru transportēšanas sistēmas, kas e, nebūtu atkarīgs tikai no gaisa transporta. Ir jāpievērš cit, uzmanība arī citiem transporta veidiem, tīpaši Eiropas ietvaros. Mums ir jārada labi transporta e, savienojumu sistēmu, kas dotu labumu gan pasažieriem, gan mūsu ekonomikas funkcionēšanai. Es arī atbalstu ideju par papildus starp savienojumu veidošanu, ir nepieciešami jauni savienojumi, ir jāatbalsta dzelzceļa koridoru izveidi Eiropā, un vēl vairāk mums ir nepieciešams vairāk uzmanības pievērst dzelzceļam, jo tas radītu papildus pievienoto vērtību visai Eiropā. Vairāk dzelzceļu dotu lielāku labumu mūsu pasažieriem. Paldies! Paldies! Tālāk mūsu brīvais mikrofons un. Es arī lūgtu runāt neilgāk kā vienu minūti, un pirmais runātājs ir Martina Kungs. Un sektor fundamental para las Islas Canarias. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, avio pārvadājums ir ļoti būtisks eh, sektors Kanārijas salām, jo apmēram 12 miljoni katru gadu tiek pārvadāti uz un no salām. Uh, Ja situācija būtu turpinājusies, tad šim strateģiskajam sektoram būtu ļoti dramatisks seks tieši Kanārijas salās. Cieta ļoti daudzi eh, turismu operatori, arī pakalpojumu sfēra cieta. 15. un 23. aprīlī 300 tūkstoši eh, ceļojumu tika atcelti. Un šobrīd tiek rēķināts, ka Kanārijas zaudēja apmēram 7 miljonus eiro. Piemēram, varbūt būtu nepieciešams atvērt lidostas nakts laikā bez papildus e, nodevu un nodokļu maksām. Varbūt nekritizēsim to, kas ir darīts vai kas nav darīts. Es vienkārši vēlējos pateikt, ka neesmu gatavi. Paldies, Kaltenbergs kundze, vienu minūti. Priekšsēdētā, komisāra kungs, es gribētu pateikties jums par jūsu nostāju, jo attiecībās pasažieru drošību. Mēs pēdējo dienu laikā piedzīvojām, ka spekulācijas notiek ne tikai finanšu sektorā, bet arī attiecībā uz uh, pasažieru drošību dažās aviolīnijās. Paldies Dievam, tas vēl nav neviena darbībā skārste. Uh, Ir runa ne tikai par eh, to pasažieru drošību, kas ir gaisā, bet arī par cilvēkiem uz zemes. Es eh, gribētu lūgt jūs turpināt strādāt gan pie pasažieru tiesību aizsardzības, jo mēs esam redzējuši, ka nu, ne jau visiem cilvēkiem ir pie, piekļuvi internetam, tāpat ir nepieciešams kaut kādas telefona līnijas, karstās līnijas, jo ir pietiekami daudz cilvēki, kuri uh, nav tāda biznesa lidotāja, kā tie cilvēki, kas šobrīd atrodas šeit sēž zālē, un tīpaši tas attiecas uz turistiem un vecāku gadu, gāju, gadu gājumu cilvēkiem, kuri saņēma nepietiekami informāciju, un tāpēc lūdzu strādāja tālāk šajā jomā. Paldies! Ferēras kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Situācija, kāda izraisīja Īslandes vulkāna izvirdums, parāda, uh, cik eh, nozīmīgi var būt dabas fenomenu ietekme. Mēs to apzināmies eh, un taču mēs neapzināmies, cik liels ietekmi var būt uz sabiedrību un ekonomiku, un jāsraugās, kā mēs to varam novērst. Šajā gadījumā mēs nedomājam par to, ka vajadzētu varēt, ka varē, vajadzētu varēt novērst šāds katastrofs, tas nav iespējams, bet ir nepieciešams padomāt par visiem pasākumiem, ar kādiem mēs varam mazināt sēkas. Mums mēs nedrīkstētu uh, ļaut to izmantot kā iegānstu, lai pieņemtu kaut kādas nevajadzīgas iniciatīvas, un šeit es runāju par Eiropas uh, vienoto gaisa telpu un Eiropas gaisa uh, satiksmes kontrols uh, privatizāciju. Tas viss parāda, cik ir ļoti būtiski, lai šie sektori paliktu valsts um, rokās. Paldies! Bergmans kundz vienu minūtu lūdzu. Godātie kolēģi, komisāra kungs, mēs runājam par avio satiksmes eh, traucējumiem, un es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka iedzīvotāju drošība ir pats būtiskākais. Komisāra kungs, daudz soļi ir tikuši spērti. Šobrīd ir jādomā par alternatīviem risinājumiem, un to arī jāīsteno, piemēram, par Eiropas ātrvilcienu kustības tālāk attīstību, kas arī varētu palīdzināt samazināt CO2 emisijas. Paldies! Bertmans kundzei un tagad Rubika kungs. Uh, Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Es domāju, ka ļoti svarīgi ir domāt par to, ka pasaulē ir 2000 vulkānu un 50 no tiem ir aktīvi. Tā vairs nav Eiropas problēma. Es domāju, ka tā ir starptautiskā aviācijas problēma un tāpēc vajadzētu jau saulēcīgi noskaidrot, kur patiešām pastāv riski un eh, kur ir arī kaut kāda atbildības sfēra, ko var ietekmēt. Un tāpēc es gribētu lūgt komisāru kopā ar Eirokontrolu varbūt iesaistīt arī Eiropas eh, izpētes padomi un eh, lūgt veikt pētījums, lai šo risku izvērtētu. Un gal galā šobrīd atbildība gulstas uz uh, lidmašīnas kapteini, tāpēc vajadzētu arī padomāt par to. Mm, katrs var, teiksim, pieņemt lēmumu nelidot, bet vajadzētu tomēr objektīvus lēmumu pieņemt centrā. Paldies Rubika kungam. Paldies Rubika kungam. Keli kungs viena minūte. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šonokisi ir teicis, ka šobrīd mums vajadzētu raudzīties, e, vai mēs raugamies uz augšu, vai mēs raugamies uz augšu. E, uz augšu. Ja mēs skatāmies uz leju, tad mēs redzam, ka zeme tiek sārdīta, jo ir dabas katastrofas. Ja mēs skatāmies uz augšu, mēs redzam vulkāniskos pelnus, un ja mēs raudzamies horizontāli, tad e, mēs redzam bankas, kuras šobrīd ir bankrotējušas. Pirmo reizi, kad man piemeklē vulkānisko pelnu Mārkonis, man aizbraukt uz mājām prasīja divas dienas. Atkal pēc tam atpakaļ uz Briseli bija jābrauc divas dienas un vēl ilgāk uz šeieni. Tātad, lai izmantotu Eirostāru, jums ir nepieciešama kredītkarte un jums ir nepieciešams iz drukāti biļeti. Varbūt, ka vajadzētu izveidot attiecīgu sistēmu, kas darbotos uz uh, prāmjiem īrijā. Paldies! Aielas kundze, 30 sekundes, ļoti īsi, jūs jau runājāt. Simplemente quería. Paldies! Es tikai teikšu, ka Mums ir jāizmanto tehnoloģijas, lai izmērītu vulkānu pelnu blīvumu. Airbus Tulūzā ražotājs ir mūs informēs, ka ir iespējams izmērīt mm, putekļu blīvumu, un to var darīt, izmantojot satelītus. Eh, šī informācija nāca no EDS, vai tas ir iespējams, vai jums ir zināms kaut kas tāds? Paldies, Ejālas kundze! Mums, mēs eh, esam beiguši runāt, un tagad es došu komisāru kungam, un līdz ar to arī debati beigsim. Godājumie deputāti priekšsētājs kundze, liels paldies par ļoti interesantiem un detalizētiem komentāriem eh, sakarā ar šo vulkānu pelnu problēmu. Man sākumā bija tikai trīs minūtes, un tagad es varētu runāt gari un plaši, desmit reizes vairāk, vismaz stāstot par visiem šiem jautājumiem. Bet es izteikšos īsi, lūdzu, neuztraucieties. Nepārāk ilgi. Bet eh, gribu teikt, ka. Šis periods ir bijis ļoti interesants un ļoti neparasts Un šis periods atkal atkārtojas. Ir skaidrs, ka vulkāni atkal mēdz izvirst atkārtoti, un ne tikai šis Islandes vulkāns, tā, tā būs daļa no mūsu dzīves. Un aviācijas sektors redzēs, ka tas nav tikai vulkāns, ir arī sniegs un vētras un sniega vētras, visi šie dabas apstākļi, kas notiek un turpinās arī traucēt normālo aviācijas nozars darbību. Tā ir daļa no lidošanas biznesa. Un, kad notiek tāds risks, tad skaidrs, ka nevar būt tikai viena puse, kas ir atbildīga par visu šo risku. Tā nevar būt tikai valdība, vai tikai Eiropas Savienība, vai arī aviosabiedrības. Te uzreiz jāsaka, ka uz, līdz šim Eiropas Savienībai nav bijusi nekāda kompetence gaisa satiksmes regulēšanā. Šajā sektorā līdz šim ir darbojušās tikai starpvaldību organizācijas un nacionālās iestādes bet eh, es gribu teikt, ka nav iespējams paredzēt visu, kas varētu potenciāli notikt eh, aviācijas sektorā. Tāpēc eh, riski ir jānes mums kopā un arī klientiem ir jāuzņem savu riska daļu. Mēs zinām, ka, ka kā tas ir kad notiek lidojuma aizkavēšanās, mēs zinām, kā tas ir, kad Briseles lidostāts krecēši nav notīrīts no sniega, viss kavējās, mums, mēs pazīstam šādas situācijas. Eh, tālāk eh, kritika par to, ka kāds ir rīkojies novēloti. Es eh, devos uz Eirokontrols dienestu un pelnu risks ir paties risks. Un no sākuma un arī tagad mums nav nekāda apreģina par to, kāda daļiņa, kāds daļiņa lielums būs bīstams. Jo neviens negrib vērtēt šo daļiņu diametru. Neviens neuzņemas atbildības, sakot, lūk, šāds diametrs nav vairs bīstams lidmašīnu dzinējiem. Uh, Tātad šī situācija ar daļiņu izmēru noteikšanu ir ļoti sarežģīta. Tāpēc attiecīgi visa riska izvērtēšana tika darīta ļoti stingrā saskaņā ar noteikumiem, ar dažādām institūcijām, kas eh, regulē šo lietu. Kas tad ir atbildīgs par gaisa telpas slēgšanu vai neslēgšanu? Un kas tad būtu atbildīgs, ja nebūtu slēgta šī telpa un kaut kas būtu noticis? Lūk, tāds man ir jautājums. Kas būtu noticis, ja kaut kas, kas būtu atbildīgs, ja būtu kaut kas noticis? Kas būtu atbildīgs par neslēgšanu? Un kad eiro kontroles pārstāvji centās meklēt dažādus risinājumus vulkānisko pelnu problēmai, Taču, jā, kontrols dienas tā diskusija nebūtu nebija viegla. Mēs nolēmām uzņemties milzīgu atbildību, lai garantētu aviācijas nozars drošību. D pirmām kārtām mēs um, domājām par lidmašīnu drošību un attiecīgi arī par pasažieru dzīvību drošību. Un mēs rīkojāmies samērā ātri apstākļos kādi bija, jo izvirdums ir kaut kas ļoti ārkārtējs. Un par nākotni runājot, jautājums, kā ir ar Indonēziju, kā ir Amerikas Savienotajām valstīm, jo tur atbildība pārsvarā ir pilotu rokās. Šodien mūsu piloti nevēlas uzņemties šādu jaunu atbildību Eiropā un Eiropas gaisa satiksme ir ļoti noslogota. Tāpēc ir jāatrod kaut kāds vidusceļš starp lielāko elastīgumu un arī no otras puses skaidriem datiem, skaidru informāciju par iespējamiem draudiem, riskiem. Mēs nevaram pārņemt Indonēzijas pieredzi. Es nezinu, kā tur ir Indonēzijā, bet eh, Amerikas eh, Savienotās valstīs visu atbildību nes uzņemas um, pilots, redzot kaut kādu pelnu malku un vienkārši aplido to no malas. Bet eh, Eiropā mums ir nepieciešams izstrādāt kopīgu pieju, kopīgu metodoloģiju, kas ļautu mums izvērtēt risku. Tālāk par pasažieriem. Te man jāsaka, ka mēs no komisijas puses vienmēr esam atkārtojuši, ka pasažieru aizsardzības likumdošana ir stingri jāievēro. Tas ir ļoti skaidrs signāls no mūsu puses. Ir nepieciešams īstenot šo, ieviet šo likumdošanu un e, tam seko dalībās. Bet es saprotu, ka pārsvarā dalībvalsts un arī aviosabiedrības tomēr ir ļoti nopietni uzņēmuši šo uh, uzdam, e, bet, protams, būs arī negatīvie piemēri, par to mēs dabūsim zināt. Bet pārsvarā lielākā daļa aviolīniju un dalībvalstu ir uzņēmuši šo uzdevumu ļoti nopietni. Un tad, kad mēs pārskatīsim pasažieru tiesību likumdošanas kopumu, tad mēs skatīsimies, kur ir bijušas pārmērīgas šīs tiesības, kur varbūt pasažieru tiesības ir interpretētas nepareizi un pārāk plaši. Bet, principā, pasažieru tiesības aizsardzības likumdošana ir darbojusies ļoti labi, jo loģika ir tāda, ka pasažieram ir jāsaņem informāciju, ir jāsaņem arī attiecīgie palīdzības pasākumi un arī attiecīga maršruta pārplānošana, bet ne kompensācija. Kompensācija ir pavisam kaut kas cits. Bet um, Mums notiek arī vienotās gaisa telpas institīvas programma, arī gaisa satiksmes eh, pārvaldība, un es nevaru sūdzēties par sadarbību ar dalībvalstīm šajā periodā. Transporta padomi darbojās sadarbības gaisotnē, tika pieņemti ļoti daudz lēmumi, kas varbūt citos apstākļos eh, būtu pieņemti ļoti ilgu laiku, un es nevaru teikt, ka mums ir bijusi slikta sadarbība ar dalībvalstīm, gatavojoties eh, reaģēt uz šo krīzi, šo ārkārtējo situāciju. Par finansējumu un par finanšu sekām. Noteikumi ir ļoti vienkārši, un mūsu dokumentā, eh, ko parakstījuši trīs komisāri Almuņa, es Un vēl viens komisārs, tad šie noteikumi ļoti vienkārši, tas ir valsts atbalsts. Valsts atbalsts ir piešķirams gadījumā, ja dalība valsts uzskata, ka ir pietiekami daudz pamatojuma atbalstīt šo aviolīni, jo attiecīgi visas izmaksas kas ir jāmaksā attiecībā uz pasažieriem, to maksā aviolīnija. Un ja dalībvalsts redz, ka situācija šai aviosabiedrībai ir ļoti slikta, tad valsts atbalstu var sniegt no valsts puses. Bet pirms valsts dod valsts atbalstu, ir jāizvērtē situācija ļoti uzmanīgi, tā lai neradītu tirgus situācijas traucējumus, lai neradītu kaut kādas nepareizas priekšrocības. Par to runāja arī līdzsabiedrības Un tas ir pareizi. Komisija arī domā, ka ir jābūt vienlīdzīgai pieejai, un komisijas konkurences nodaļa ļoti uzmanīgi izpētīs visas situācijas un arī gadījums, kad uh, varētu sniegt valsts atbalstu. Līdz šim es nezinu, ka kāda līdzsaviedrība būtu lūgusi valsts atbalstu vai valsts palīdzību. Jo kāds teica, ka līdzsabiedrībām ir jābūt apdrošinātām. Es arī prasību ar apdrošināšanu, bet um, šeit ir grūti runāt par apdrošināšanu, jo mēs šeit nevaram aprakstīt šo produktu, un ja, ja varētu aprakstīt, tas būtu ļoti uh, sarežģīts un ļoti dārgs produkts, bet līdzsabiedrībām ir plāni, kā rīkoties ārkārtas gadījumos ja ir kaut kāda ārkārtas situācija, kas izjauc visus plānus, tas ir ārkārtas situācijas plānojums, un es arī, būdams ekonomists, zinu, eh, ka ir iespējams kalkulēt zaudējumus, kā tos var kvantificēt, un tas ir milzīgs un sarežģīts uzdevums kvantificēt zaudējumus, kas ir radušies tieši dēļ vulkāna pelnu krīzes, un tālāk noformēt to kā prasību. Par alternatīviem transporta veidiem. Mēs virzīsim šo uz priekšu. Mums būs ten sanāksme drīz. No komisijas puses mēs atbalstīsim arī citu transporta veidu tīklu attīstību. E, tik uzdots jautājums par dzelzceļiem. Kas šeit ir iespējams un kas būtu jādara šajā krīzes situācijā? Un mēs saņemam ļoti daudz interesantas informācijas par papildus vilcienu, vilcienu iespējām. Bet eh, te ir jautājums par, par vilcienu sārakstiem, par iespējām sūtīt papildu vilciens, bet viena no prioritātēm nākotnē ir sniegt tomēr labāku informāciju par citām alternatīvām ceļošanas iespējām. Bet atkal, ja rodas krīze, kā šajā gadījumā aviācijas sektorā, tad atvest pasažierus mājās vai arī uz galamērķiem, tas pārsvarā būs aviosabiedrību uzdevums. Tāpēc ir jāplāno. Plānošanas fāze ir ļoti svarīga. Ir jādomā par citiem veidiem, jāizmanto ne tikai amadeus rīks, bet arī citi rīki. Bet tas ir ļoti interesants stāsts par citu tēmu. Šeit mums ir daudz mācības, ko mēs varam gūt no šīs situācijas, un mēs arī to darīsim, virzīsim tālāk uz priekšu šo lietu. Mums ir daudz dažādu plānu, dažādu pasākumu kas radīs labāk sakārtotu šo situāciju gaisa satiksmes pārvaldības jomā. Bet eh, gribētu vēlreiz atgādināt, ka vulkāni nedarbojas saskaņā ar noteikumiem, un mēs nevaram izslēgt iespēju, ka notiek kaut kāds ārkārtas gadījums. Atkal vienmēr tāda iespēja pastāv. Tas ir risks, kaut kas var notikt, un tas ir jāietver mūsu aktivitāšu plānojumā. Paldies! Paldies komisārkungam. Mūsu diskusija ir beigusies. Un